nepieciešams sabiedrības un vides laba un ilgspējīga attīstība, jo tādi ir mūsu pamatmērķi. Paldies! Paldies, Biedars kundzei! Viena minūte enā. Paldies!